šiem nozīmīgajām gada dienām. Protams, ka papantiesības, cilvēktiesības ir ārkārtīgi nozīmīgas Eiropas parlamentam. 12. novembra sēdes protokols ir izdalīts visiem kolēģiem un arī pieņemts šajā versijā. Vai ir kolēģi, kam ir iebildumi pret šo sēdes protokolu vai pieņemtiem dokumentiem? Tātad, vai ir kādi iebildumi pret protokolu? Neredzētu, ka kāds iebilstu, tādēļ uzskatu pašreizējo protokolu par pieņemtu. Nākamais paziņojums.